rīt mēs balsosim, nu, turpināsim darbu rīt no pulkstens deviņiem šeit pat šajā telpā. Es uh, slēdzu šo sanāksmi visiem.